Dāmas un kungi, nākamais eh, darba kārtības kung, eh, punkts ir Marinesko kundzes ziņojums uh, Eiropas satelīta navigācijas sistēmas. Un tagad došu vārdu Marinesko kungam uh, uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas satelīta navigācijas sistēma skar visas valstis, visus e, iedzīvotājus, īpaši runājot par automašīnām Galileo, kas darbosies atsevišķi no citām sistēmām, e, garantēs neatkarību. Ir četri satelīti, kas jau darbojas, un 18, kas e, tiks uh, nodot eksploatācijā tuvākajo gadu laikā. Agnos sistēma, kas uh, veicina šo sistēmu, sniegs svarīgus pakalpojumus un ļaus signāliem pildīt kritisko aplikācijām, klitiskajām aplikācijām nepieciešamās funkcijas lauksaimniecībai, transportam un tā tālāk. Uh, Eh, enerģetikas sektors, transporta sektors, lauksaimniecības sektors izmanto šīs sistēmas, šādas satelītu sistēmas. Eh, iestādes arī var būt labumu no Agnos un Galileo dažādās jomās. Eh, piemēram, krīžu pārvaldība, robežu apsardze un tā tālāk. Satelīta sistēma attīstība nesīs labumu Eiropas Savienībai. Uh, attīstot tirgu uh, visos virzienos. Tas būs svarīgi arī uh, bi, darb, darbiet razīšanas jomā, radīsies jaunas biznesa iespējas pakalpojums sniedzējiem. 20 darbību gadas laikā uh, Galileo Negnos dos daudz labuma Un iegūmi tiek aprēķināti 70 eh, miljārdu vērtībā. Ir nepieciešama labāka finansiālā pārvaldība attiecībā uz kosmosa segmentu pārvaldību, arī pakalpojumu, zemes pakalpojumu līgumu slēgšanā, kā arī programmu pārvaldības jomā. Komisija ir piedāvājusi vienu miljonu gadā septiņiem gadiem eh, nākošajā finansēšanas periodā. Mēs esam ieteikuši eh, piemērot elastīgu pieju, kas ļautu uh, finansējumu pārnest no viena segmenta uz citu atkarībā no vajadzības. No šo, šo brīdi 7%. 10% no IKP ir atkarīgi, Eiropas IKP uh, ir atkarīgi no satelīta sistēma darbības. Simtu piecdesmit miljonu eiro ir paredzēti tehnoloģijām un simtu piecdesmit uh, izpētē un attīstībai. 100 miljoni eiro tika piešķirti aplikāciju izstrādē, uh, un pārējais ir paredzēts eh, programmā Vārsnes 2020. Komisija ir uzticējusi GSA eh, šo eh, sistēmu tālākas darbības pāraudzību. Mēs vēlētos redzēt plānu šim, tirg, šī tirgus segmenta attīstībai. Visbeidzot, labas pārvaldības noteikumi ir jāņem vērā, kā arī vajadzība uh, skaidri iezīmēt lomas un uzdevums visām iestādēm, ieskaitot eh, komisiju, specializētās aģentūras un dalību valstu aģentūras, lai varētu nodrošināt šo eh, dziļi specializēto eh, sistēmu eksploatāciju. Paldies, Marinesko kungs, un tagad es vēlētos dot vārdu, vārdu komisāram Tajānī. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu īpaši pateicīgs Eiropas parlamentam un arī Marinesko kungam par uh, lielo darbu, ne jau tikai tādēļ, ka Eh, Galileo ir viens no pirmajiem tātad sektorālajiem priekšlikumiem jaunajā budžeta priekšlikumā, par ko tika panākta vienošanās, bet visvairāk jau tādēļ, ka ir panākts labs rezultāts. Šī vienošanās ļauj mums nodrošināt to, ka 7 miljārdi eiro nākamajā uh, finanšu uh, plānā ir paredzēti Galileo un citu aplika, Galileo saistītu aplikāciju finansēšanai. Pēdējo trīs gadu laikā eh, Galileo kļuvis eh, par realitāti un eh, visā pasaulē ir izvietota virkne zemes staciju, četri satelīti jau skaidri ir parādījuši pozitīvus darbības rezultātus. Eh, pozicionēšanas precizitāte ir eh, liela, daudz labāka kā ASV GPS sistēmai. Eh, īstenībā rezultāti ir labāk, kā mēs sagaidījām. Šie rezultāti ir ļoti pozitīvi un tas ļaus piedāvāt ļoti augstas kvalitātes pakalpojumus. Un tas viss pierāda Eiropas rūpniecības potenciālu. Neskatoties uz to, ka atsevišķu programmu un iekārtu pal palaišana ir aizkavējusies par vairāk mēnešiem, e, es domāju, ka mums ir pamats optimismam un esmu pārliecināts, ka pirms e, beigšu, e, pirms nolikšu savus pilnvērs kā komisārs, būs jau pakalpojums sniedzēji un parādīsies pirmie Galileo pakalpojumi un tam vajadzētu notikt līdz nākamā gada oktobrim. Ir arī ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem un uzņēmumiem eh, baudīt eh, tos labumus, ko spēj sniegt Galileo pakalpojumu, jo tā ir viena no retajām iespējām eh, veicināt mūsu rūpniecības konkurētspēju. spēju Un ir ļoti svarīgi nodrošināt pēcacību šajā programmā arī turpmākajos finanšu programmēšanas periodos. Tas ir svarīgi ne tikai no finansēšanas viedokļa, bet arī no pārvaldības viedokļa. Un tādēļ mēs atzīmējam ar lielu gandarījumu parlamenta un padomas pastāvīgo atbalstu mūsu uh, centieniem. Ir panākts ievērojams projekts attiec, projekts eh, programmas eh, attīstīšanas jomā un ir ārkārtīgi svarīgi optimizēt un racionalizēt jau esošās struktūras. Eh, un komisija paliks atbildīga par ko, programmas attīstīšanu, protams, atskaitoties parlamentam un padomēji. Un dažādi infrastruktūras jautājumi, operacionālo sistēmu, darbināšanas jautājumi tiks nodoti GNSS aģentūrai un kosmosa aģentūrai. Jā, un šajā regulā ir, protams, piešķirt arī noteikti līdzekļi, lai finansētu arī visas tās ekonomiskās iespējas, ko dos Galileo un Egnos darbība. Uh, un šajā krīzes situācijā tā ir lieliska iespēja, kuru mēs nedrīkstam palaist garām. Esmu lūdzis ģenerāla direktorātu pārdomāt eh, iespējas stiprināt Galileo uh, tirgus debiju un, protams, ir jāizstrādā noteikts eh, normu kopums Galileo izmantošanai. Vispirms komisija labi saprot, ka 7 miljārdi satelīta programmā nākošajā finansēšanas periodā ir cipars uh, kuru nedrīkst pārsniegt, tādēļ mums ir jāstās, lai uh, ne, nenotiktu uh, sadārdzinājumi. Cerams, ka uh, parlaments turpinās sakot šim procesam, palīdzēs mums šajā kontrolas procesā programmas realizācijas laikā. Komisija turpinās regulāri tikties ar padomu parlamentu. Uh, un uh, starp iestāžu komitejā, Galile, eh, komisijā, kas darbosies ar Galileo jautājumiem. Eh, visas institūcijas saņēmušas ziņojumus par to, kas notiek arī tehniskā līmenī, gan no manis, gan no Eiropas kosmosa aģentūras. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies, es neredzu Terho kungu. Tas nozīmē, ka turpināsim un dosim vārdu Kavaljo kundzei vienu minūtu. Senhor Presidente, Senhor Comissário. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, gribētu vispirms pateikties referentam par lielisko ziņojumu Galileo programmu izveido globālo satelītu navigācijas sistēmu, globālā pozicionēšana tiek, tiek noteikta ļoti precīzi, un tas ir flagmaņa projekts. Arī strateģiski nozīme stratēģijas līdz 20 gadam ietvaros ir jāatzīmē. Eiropas Savienība būs pirmais šīs programmas uh, saņēmējs. Galileo dos ieguldījumu daudzām nozarēm, palīdzēs gan uzņēmiem, gan uh, iedzīvotājiem, gūt tieši pieejas satelīta signāliem, ņemot vērā, ka tas ir ļoti svarīgi mm, Eiropai, te ir Eiropas pievienotā vērtība, un tāpēc budžeta komiteja arī uzskatīja, ka šo programmu ir pienācīgi arī jāfinansē. 6,3 miljārdi eiro bija piešķirta pēc. Tālāk Nībler kundze pusotras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, godājumā komisāre, vicepriekšsēdētājs kundze, godājumie kolēģi. Arī es vēlētos vispirms pateikties mūsu referentam Marinesko kungam, kurš ir sagatavojis izcielo ziņojumu un uh, kurš ir mums ra raisījis ļoti interesantas idejas. Ir skaidrs, ka mm, pie pašiem svarīgākajiem jautājumiem vienmēr ir runa par infrastruktūru ASV un par mūsu atkarību no šīs infrastruktūras. Ja runa par eh, GPS, tad šeit ir runa par tieši to pašu. Arī tagad, kad mēs braucam ar automašīnu, mēs saņemam signālus no ASV satelītiem. Ja ilgu laiku tiek prasīts, lai Eiropai būtu pašai savas struktūras, Galileo, manuprāt, ir ļoti svarīgs sākums, pareizs solis eh, šajā pareizajā virzienā, tā lai mēs vairs nebūtu atkarīgi no Amerikas. Amerikas eh, GPS sistēmas. Parlaments vienmēr ir iestājies par ambiciozāku Eiropas kosmosa politiku. Es ļoti labi atceros eh, Galileo pirmos soļus. Šeit Eiropas parlamentā mēs vienmēr cīnījāmies par Galileo. Mēs gribējām, lai kopienas finansējums Galileo palielinātos. Uzskatu, ka šie mūsu pūliņi ir attaisnojušies. Mums ir uh, jānodrošina augstāks potenciāls visām mūsu industrijām, un Galileo to varēs mums uh, ļaut darīt. Es uzskatu, ka uh, galu galā mums vajadzētu nodrošināt 27 satelītus orbītā, tāpat arī vajadzētu nodrošināt uh, visu vajadzīgo aparatūru uz Zemes, lai Galileo varētu būt pietiekami efektīvs. Eh, zilās kartas jautājums Nīblers kundzei, vai jūs to akceptējat? Jūs atbildēsiet uz Kaspārī kunga zilās kartas jautājumu. Jā, Kaspārī kungs, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Nīblers kundze. Eh, vēlēšana iecieknī mani pirms kāda laika eh, jautāja, vai Eiropa tiešām vēlas tērēt tik daudz naudas un sūtīt orbītās satelītus, ja Mēs pat neesam īsti pārliecināti par pielietojumu. Vai uh, mēs varam būt pārliecināti, ka būs cilvēki, kuriem šie signāli būs vajadzīgi, un mēs šīs investīcijas nebūsim kosmosā nosūtījuši veltīgi. Paldies, Kasparīkungs. Es domāju, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs, un es labprāt arī uz to atbildēšu. Jā, mēs esam par to daudz domājuši, Un esam arī mēģinājuši padziļināt eh, šo informāciju. Nākamreiz, eh, kad tiksimies Strasbūrā decembrī, mēs balsosim par manu ziņojumu par ekonomiku. Un tur arī būs runa par šiem pašiem jautājumiem. Tāpat arī komisijai tiek uzdoti jautājumi. Prodīkungs eh, gatavo ziņojumu par Kopernikus. Mēs mēģinām uzzināt, kā šo infrastruktūru uh, kas tiek apmaksāti ar nodokļu maksātāju naudu, varētu optimāli izmantot, tā lai maziem un vidējiem uzņēmumiem būtu piekļuve signāliem un lai viņi varētu veicināt savu izaugsmi ar šīs infrastruktūras palīdzību. Cerams, ka vēl šī sasaukuma laikā mēs nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Paldies, nākamā runātāja tikau kundze, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Es apsveicu šo faktu, ka mums ir 7 miljārdi eiro maksimālā summa Egnos Galileo programmai piešķirt. Tas ir no kopējā budžeta 14-20 gadam. Šo sistēmu izmantošana iet pāri dalībvalstu robežām un pakalpojumi, ko sniedz. Šīs sistēmas ir ārkārtīgi svarīgi mūsu ekonomikai ļoti liels ekonomisko nozaru skaits - enerģētika, transports, telekomunikācijas un arī krīzes pārvaldība, robežu pārvaldība. Visi šie dienesti izmanto aizvien vairāk šīs satelīta sistēmas savā darbā, un tāpēc ir ļoti svarīgi atbalstīt šīs sistēmas, kas ir pamatots uz VNSS attiecīgi Eiropas Savienības pilsoņi varēs arī gūtu labumu no šīm sistēmām, un arī Galileo sistēma tiks izmantota, attiecīgi arī būs uzticība šīm programmām. Es atbalstu vienošanos ar parlamentu un padomi, un bez budžeta šeit ir arī jauna vadlīniju ietvars, kur ir eh, GNSS loma un ESA loma arī, kosmosa aģentūras loma Un arī jauni konkurēt spējas noteikumi tiek piedāvāti. Tas ir solis uz priekšu, lai īstenotu neatkarīgu, drošu sistēmu, kas piedāvā praktiskus risinājumus Eiropas industrijai, drošībai, vidas aizsardzībai, tālāk un visbeidzot. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka mums ir nepieciešams arī geogrāfisko pārklājumu nodrošināt. To piedāvā šīs sistēmas vajadzētu to visu attiecināt uz visu Eiropas Savienības teritoriju. Paldies! Tikā kundze, vai jūs pieņemsiet no Rībika kunga zilo karti? Lūdzu, jautājumu. Jā. Jā, danke, Frau Tikā. Mani frāge ir klau. Paldies, Tikā kundze. Vai jūs uzskatāt, ka šī jaunā satelītu navigācijas sistēma nodrošinās arī lielāku drošību datiem uh, Eiropā? având în vedere că aceste sisteme Ņemot vērā to, ka šīs sistēmas ir Eiropas sistēmas, esmu pārliecināta, ka e, tās darbosies saskaņā ar Eiropas likumiem attiecībā uz personas un privātu datiem. Un vēl ir jāsaprot arī fakts, ka šīs jaunās Eiropas sistēmas nodrošinās lielāku precizitāti un Eiropas pilsoņiem būs vēl lielāki ieguvumi un labumi, kas vairāk nekā tagad no GPS. Tālāk Henning eh, kungs vienu minūte. Merci, monsieur le président. Paldies. Ar Galileo un Egnosu beidzot mēs eh, tagad varēsim novākt šo um, Pentagona kontrolēto monopolu. Tas ir ļoti labi cilvēks iedzīvotājiem, ļoti labi arī nozarei un uh, transportam, arī pakalpojumiem bet jāsaka, šis sākums nav bez sāpēm. Dažreiz mēs zinām, ka ir izmaksu jautājums, tiek kritizēts, un it īpaši tas, ka tas tiek realizēts privātos, um, privāta publiskā partnerības ietveros. Un tāpēc Galileo un Egnosam būtu jākļūt par publiskiem pakalpojumiem, lai varētu plašākā mērā izmantot piedāvātos labumus. Eiropas kosmosa uh, aģentūra ir viena no institūcijām, kurai būtu jādarbojas efektīvi, jākalpo cilvēku interesēm, jārāda piemērs citām Eiropas institūcijām, kā strādāt Eiropā. Diemžēl eh, citi institūti nespēja eh, šādos apstākļos strādāt. Eh, Hibne kundze pusotras minūtes. Panie Przewodniczący, dziękuję Panie Komisarzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisār kungs dāmas un kungi. Mēs eh, nu, runājam par 21. gadsimta tehnoloģijām, Eiropas satelīta navigācijas sistēmas, kuras mēs gribam izmantot, ir eh, viena no modernākajām sistēmām. Tā ļauj eh, lieliski navigēt. To izmantos ne tikai šoferi, bet arī citās nozarēs, bankās, pastā, sportā arī tos izmantos. Un ļoti svarīgi to izmantot 21. gadsimta. Egnos ir vēl advancētāka sistēma, vēl vairāk progresīva. Šīs sistēmas gan EGNOS, gan otru sistēmu izmanto arī militārajā sektorā. E, mēs runājam par pašām progresīvajām sistēmām, un arī mūsu valsts ir visattīstītākās. Šīs sistēmas ir jātīsta, ir nepieciešama infrastruktūra, ir nepieciešamas arī zemes stacijas, un mums ir jānodrošina arī geogrāfiskais pārklājums. Tās ir modernas tehnoloģijas. Un tikai viens runātais ir pieteicies brīvajā mikrofonā. Rībikungs. Jā, tankie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi nozīmīgi, ka šī jaunā tehnoloģija nodrošinās arī iespēju maziem un vidējiem uzņēmumiem Eiropā. Pirmkārtām, kā sistēmas nodrošinātājiem un arī kā tās izmantotājiem. Tieši tāpēc izmantošanas nosacījumi šai sistēmai būs ļoti svarīgi. Protams, ka šeit varēs veidot arī spēcīgu eksporta komponentu, lai Eiropa varētu kļūt par globālu piedāvātāju precīzās tehnoloģijās, lai tā varētu ieņemt pozīcijas eh, šajā jomā. Es gribētu apsveikt referentu par šo jauno attīstību. Un arī es vēlētos pateikties Eiropas komisijai, ka tā ir devusi šādu izdevību Eiropas ekonomikai un nodarbinātībai. Paldies! Tagad došu vārdu noslēgumu vārdiem eh, komisāram Tajanī. Signor Presidente, anche... Priekšsēdētāji. Es arī vēlētos sniegt informāciju par šo tematu. Šodien debatēs tika pieminētas vairākas lietas. Kosmosa industrija Eiropai ir viena no augstvērtīgākajām nozarēm. Šajā jomā ir ielikta daudz pūliņu. Tā ir arī viena no galvenajām nozarēm, ko atbalsta Eiropas Savienības politika. Tieši tāpēc es ļoti labi saprotu to, ko teica Rubiga kungs par mūsu uzņēmumu internacionalizāciju. Kā jau tika minēts, šeit ir runa par izaugsmas veicināšanu, par Mjanmu un Taizemi, par valstīm, ar kurām mēs esam parakstījuši ļoti daudz nolīkumu. Kopumā var redzēt, ka par mūsu industriju tiek izrādīta ļoti liela interese, tātad par kosmosa industriju. Tagad par Kaspārī kunga teikto. Kas ir darīts, lai Galileo varētu pārvērsties reālos pakalpojumos? Es gribētu norādīt, ka jau nākamā, nākamajā gadā šie Galileo pakalpojumi, tiem vajadzētu būt jau pieejamiem. Mēs esam tikušies ar dažādiem pārstāvjiem, kas interesējas par Galileo pakalpojumiem. Tas notika Londonā un arī jūlijas sākumā otro reizi mums bija iespēja uh, iepazīties ar Galileo sniegto pakāpojumu efektivitāti. Mēs redzējām arī, ka ļoti daudz uzņēmumu, tā skaitā mazo un vidēju uzņēmumu, ir izrādījuši interesi par Galileo pakāpojumu izmantošanu. Tu ir runa par dažādām jomām - satiksme, zilsaimniecība, lauksaimniecība, civilā aizsardzība. Tāpat arī tiek domāts par satelītu izmantošanu avārijas gadījumos, tāpat arī Kopernikus. Tāpat arī to varētu lietot uh, tādās situācijās kā pašlaik Sardīnijā. Darbs jau ir uzsākts. Mēs uh, mēģinām visu vērst par labu. Uh, Ja runa par drošību, uzskatu, ka Galileo piedāvā labākas garantijas, jo tā taču būs Eiropas vadīta sistēma. Tieši tāpēc mums ir lielākas garantijas par datu aizsardzību un par datu drošību. Kā jau Nīblers kundze minēja, Galileo ir stājies pretī izaicinājumiem, kas parādījās pirms dažiem gadiem. Mēs redzam, ka pašlaik jau darbojas EGNUS. Mēs varam tagad efektīvāk izmantot jau esošās sistēmas. Ar Kopernikus mēs jau pēc dažiem mēnešiem varēsim panākt progresu šajā sistēmā. Galileo ir ļoti svarīga daļa, bet tas, tā ir tikai viena daļa šajā ļoti lielajā un ambiciozajā projektā. Ja ir runa par civilo aizsardzību, uzskatu, ka būs iespējams nodrošināt saikni arī ar Kopernikus. Datu apmaiņa starp šīm divām sistēmām nodrošinās, ka Eiropa kā pasaules daļa kļūs drošāka. Citi iespējams izvēlēsies izmantot Eiropas sistēmu, lai pārvaldītu situācijas, lai uh, vadītu rīcību dabas katastrofu gadījumos un tā tālāk. Tas, ka Galileo Leo sāks eh, nodot signālus pirms šīs komisijas beigām, norāda uz to, ka institūcijas spēj sniegt rezultātus Eiropas pilsoņiem. Mēs neprasām Eiropas pilsoņiem tikai savilkt jostas un upurēties. Mēs piedāvājam viņiem arī pakāpojumus. Tāpat arī viņiem ir iespējams gūt labumu un baudīt eh, šo pakāpojumu augļus. Galileo sniegs apmēram 9 miljārdu peļņu tuvāko gadu laikā. Uzskatu, ka tā būs ļoti būtiska politika, tas būs liels rūpniecisks sasniegums. Tieši tāpēc es vēlētos pateikties Marinesku kungam un visiem deputātiem, kas strādāja pie šī jautājuma. Uzskatu, ka mēs esam pierādījuši, ka Eiropa var stāties pretī ļoti lieliem izaicinājumiem. Kā pēdējais izteiksies referents Marinesku kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Kāds uzdeva jautājumu, vai Eiropas Savienības investīcijas dos kādu labumu? Jā, Es uzskatu, ka tās dos labumu. Es arī uzdevu sev tieši šādu pašu jautājumu. Sarunās es teicu, ka ir patiešām žēl veidot kaut ko tādu um, kosmosā, kas uh, nedos nekādu labumu pilsoņiem. Šīs ziņojums runā par diviem aspektiem. Pirmām kārtām par aplikāciju attīstību, un ar komisijas palīdzību mums ir izdevies panākt vairāk nekā 100 uh, eh, miljonus aplikāciju attīstīšanai, un otrām kārtām te ir runa par pilsoņu informēšanu, lai viņi zinātu, kādu labumu Galileo viņiem var nodrošināt. Kāds jautāja arī par datu aizsardzību. Galileo ir šifrētie signāli, kas aizsargā personas datus. Komisārs teica, ka šī ir pirmā regula, kas attiecas uz 2014. 2020. budžeta periodu, par kuriem ir panākta politiska vienošanās. Es vēlētos pateikties N referentiem un pārējiem. Uzskatu, ka sadarbība ar komisiju arī bija izcila. Liels paldies par to! Tāpat arī es vēlētos pieminēt īrijas prezidentūru, kura spēlēja ļoti nozīmīgu lomu uh, samazinot sarunu laiku. Es vēlētos pateikties visiem, kas piedalījās šī ziņojuma sagatavošanā. Tāpat arī es gribētu vēlēt veiksmes komisāram Tajanī, lai viņš varētu nodrošināt labu signālu no kosmosa līdz 2014. gadam. Lielas paldies! Līdz ar to šīs debatas ir noslēgušās. Balsojums notiks rīt 2012.30. Nākamais starpkārtības punkts ir. Berešas kundzes ziņojums. Ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumenti. Vispirms vārds referentē 4 minūtes.